Un, eh, tomēr es domāju, ka šo divu dokumentu pakotni mēs varētu ļoti ātri sagatavot, un tā ir padoma, kas diktē spēles noteikums, un parlaments piemērojās. Paldies, Kulāras kundze, turpina priekšsādātāji, rīt balsosim 2012. Un tad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tas attiecās uz Paulonis kunga ziņojumu par publiskās Uh, publiskajām finansēm ekonomikas un monetārajā savienībā 2011. un 2012. gadā. Es došu vārdu Palonis kungam uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties gan ēnu referentam, gan arī visiem kolēģiem jo um, šeit, kad strādāju pie šī ziņojuma, notika dažādu viedokļu sadursmes, kas uh, bija dažādos līmeņos, varētu uzskatīt arī, ka tās bija ideoloģiskas sadursmes, un tas tiešām man dara raizes. Ekonomika Eiropā joprojām nav izkļuvusi no krīzes varētu pat teikt, ka tā ir diezgan dramatiska, un tas ir radījis šausmīgas sekas tieši valstu budžetos, un eh, tas ir palielinājis valstu parādu. Prognozes iztermiņā ir diezgan bēdīgas, un tas viss pamazām pārvēršas sociālā krīzē. Bezdarba līmenis ir pieaudzis līdz 11%, un Eiropai pilnīgi noteikti ir nepieciešama izaugsme. Tieši tāpēc ir tik svarīga jaunā ekonomiskā Eiropas pārvaldība un arī sešu dokumentu pakotne, jo ir nepieciešams stabilizēt ekonomisko situāciju, taču ar to vien nav gana. Ir nepieciešams arī pātrināt reformu procesu Un Beidzot, ir arī jāņem vērā komisijas priekšlikumi un jāveic banku reforma, lai varētu beidzot nonākt pie ekonomiskās stabilitātes Eiropā. Mums tiešām beidzot ir jāsāk kaut kas darīt. Jo tieši konsolidācija Eh, dalību valstu budžeta konsolidācija ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar kuru var stabilizēt to, kas pašlaik notiek. Tāpēc es vēlētos uzsvērt, kā mums ir nepieciešama politika, ar kuras palīdzību tiek samazināti izdevumi. Un tas īpaši attiecās uz naudas šķērdēšanu valsts pārvaldē. Un es runāju par nedarīgiem izdevumiem, bet tie izdevumi, kas ir vajadzīgi, piemēram, pētniecībā un attīstībā, tos gan vajadzētu paturēt. Tātad konsolidācijai ir jābūt saistītai ar neproduktīvu izdevumu samazināšanu, jo līdz šim mēs esam izvēlējušies vieglāko ceļu, proti risināt krīzi, palielinot nodokļus, lai iegūtu laiku, taču tas tikai padziļina recesiju, un mēs esam pārliecinājušies par to, ka tie instrumenti, kas ir izmantot līdz šim, ir jāpārskata ir nepieciešams arī atveseļot dažādu dalībvalstu ekonomisko situāciju, lai veicinātu izaugsmi. Un lai mēs arī spētu sasniegt tos mērķus, ko mēs izvirzījām stratēģijā Eiropa 2020, vajadzētu atvieglot dzīvi uzņēmumiem un atjaunot mūsu zaudēto konkurētspēju. Un, lai tas notiktu, pilnīgi ne, noteikti ir nepieciešams palielināt investīcijas un padarīt mūsu ekonomiku vērtīgāku. Tāpat bez šābām ir jāveicina iekšējais tirgus. Paldies! Oli Rēna kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es vēlētos pateikties referentam Palonis kungam, un es arī vēlētos pateikties eh, ekonomikas un monetārajai komitejai par šo tik būtisko ziņojumu. Es saprotu, ka debatas par šo jautājumu ir bijušas diezgan saspīlētas, un tās tikai parāda, cik grūtā situācijā pēc krīzes atrodas Eiropa. Un Arī komisijas ziņojumā par 2011. un 2012. gadu šīs fakts tiek atspoguļots. Tā kā jūsu rezolūcijas projekts norāda, ka lēmums pār finanšu situāciju patiešām ir nepieciešams un eh, to, ka Eiropas Savienības spērties soļi nav pietiekami tad komisija piekrīt parlamenta viedoklim, ka nodokļu konsolidācija ir jāturpina, taču tas ir jādara diferencētā veidā. Un ir arī jāskatās uz to, kur tiek tērēta nauda, bet tāpat ir arī jāskatās uz pilsoņu vienlīdzību Un to mēs arī esam ierakstījuši savā ikgadējā izaugsmēs pētījumā par 2012. gadu. Īpaši es vēlētos uzsvērt, ka Komisija jau ir izstrādājusi diezgan detalizētus ieteikumus atsevišķām dalību valstīm, izanalizējusi situāciju Eirozonā kā tādā un arī uzsvērusi, ka ir nepieciešams struktūrāls līdzsvars starp dalību valstīm. Jāatzīst, ka turpmākie mēneši vēl tomēr būs diezgan saspringti, un mēs joprojām izjutīsim krīzes sekas. Tomēr pēdējā laika situācija norāda, ka stabilizācija pamazām notiek, un ka ekonomika pamazām sāk atkopties un izaugt. Ir tādas valstis, kurās vēl tomēr ir ievērojami uzlabojami. Um, tās iepriekš bija grūtā situācija, tāds valsts kā īrija, Itālija, Spānija. Un tālāk Vēl jāatzīmē, ka uh, fiskālais deficīts ir samazināts no 6% iepriekš līdz 2% šogad. Un tad, kad mēs uh, skatāmies un salīdzinām uh, šī gada ziņojumu ar pagājušā gada ziņojumu, tad, protams, mēs redzam, ka iemesli pesimismam vairs nav, tomēr arī nav nekāda pamata gavilēt. Um, mums ir jāturpina strādāt, un tāpēc mēs gribētu izveidot uh, patiešām uh, pamatīgu monetāro savienību kurā visi varētu baudīt eh, stabilitātes augļus. Un pašā nobeigumā es vēlētos teikt, kā lai virzītos uh, uz priekšu, Es vēlētos tikai atkārtot, ka div, eh, divu dokumentu pakotnes pieņemšana ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs vispār varētu izkļūt no šī strupceļa. Un bez šaubām ļoti svarīgs Eiropas parlamentu politisko grupu darbs. Paldies! Paldies, komisār kungs, un tagad eh, politisko grupu vārdā vispirms uzstāsies Karas kungs. Lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi ārpus darba kārtības viena lieta. Jā, mēs to visu uztveram nopietni. Monetārās politikas komisāra kungs tad ir uh, labs uh, kandidāts, uh, lai būtu Eirozonas priekšsēdētājs, lai būtu pirmais Eiropas Savienības finanšu ministrs. Mm, tad mums vajadzētu stiprināt šo monetārās politikas uh, komisāra lomu Eiropas Savienības kopējā finanšu politikā. Un runa nav tikai par budžeta politiku jaunu definēšanu dalību valstīs. Drīzāk Mums e, ir svarīgi aptvert finanšu politikas reģionālos un vietējos aspektus. Mums ir e, daudz noteikumu, bet ar to vien nepietiek. Mums ir nepieciešama īstenošana sešpaka, divpaka, fiskālais pakts, Eiropas semestras īstenošana. Tas viss ir nepieciešams, lai koordinātu budžeta, publiskas budžeta politikas. Uh, Mums um, jāizmanto jau panāktais, lai veiksmīgi pabeigtu reformas un lai konsolidētu budžetus. Mēs uh, nevēlamies uh, vienīgi kontrolēt finanšu sistēmu, ja mēs vienlaikus nevaram paturēt acī budžeta politikas um, reģionālos un vietējos aspektus. Mums ir um, nepieciešami konsolidācijas pasākumi, un šai ziņā ziņojums mums ļoti palīdz, bet mums jāiet tālāk. Un paldies, un tagad Podimatas kundze, pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Mēs eh, te runājam par Palone kunga ziņojumu par publiskajām finansēm ekonomikas monetārajā savienībā. Un tas sasaucas ar mūsu diskusiju par Eiropas nākotni, kas mums bija um, pusdien, ap pusdienu laiku ar uh, Austrijas kancleru. Uh, Mums uh, ir um, nepieciešams vairāk demokrātijas, kas būtu kvalitatīva demokrātija. Mums jāapkaro sociālā netaisnība un uh, mums uh, jāsargā garantijas sociālajā jomā, ne tikai finanšu jomā mums jādarbojas, bet tā tad jāskatās arī sociālos jomu uz vidi. Mums ir nepieciešamas uh, struktūrālo izmaiņu programmas, kas uh, tiešām palīdzēs garantēt pilsoņu tiesības, un mums obligāti jāsaglabā uh, progress eh, vides jomā. Jūs zināt, komisāra kungs ne visām valstīm izdodas attiecīgi pielāgoties situācijai. Šīm valstīm jādarbojas un jāstrādā, lai pielāgotos, jo tā un tikai tā Eiropai būs nākotne. Citādi Mēs uh, skrienam aplī un katru reizi nonākam līdz punktam, kad tiek apšaubītas eirozonas intereses un svarīgums. Uh, paldies! Pal How to take care of public finances to make them... Tremoz Baucels kungs. Es uh, uzskatu, ka finanšu politikas mērķi ir um, svarīgākie šajā desmitgadē, un, uh, cim redzot, uzskatām, ka izdevumu samazināšana ir efektīvāka par nodokļu palielināšanu, ja šī samazināšana ir tēmēta uz uh, ekonomikas izaugsmi. Uh, šajā ziņojumā tiek izgaismots tieši šis aspekts kas man šķiet ļoti būtisks. Bet ir vēl divas svarīgas lietas. Visu pirms parlaments eh, saka, eh, ir vairāki reģioni, kuros finansē centrālā valdība un kuriem nav ieņēmumu. Līdz ar to šie reģioni ir vairāk apdraudēti fiskālas konsultācijas centienos. Mēs eh, esam tālu no fiskālā uh, fiskālās centralizācijas, un um, līdz ar to ir grūti pareizi un efektīvi sadalīt subsīdijas, kas eh, ir eh, konkrēti Spānijas problēma šobrīd. Eh, turklāt nav jēgas fiskālai konsolidācijai sociālajos pakalpojumos, mm, ja saglabājas birokrātijā. Kāpēc, piemēram, Spānijā nepieciešamas tik daudzas ministrijas, kultūras um, jauniešu ministrija un citas ministrijas, ja kompetences um, ir citu iestāžu rokās? Paldies! Un tagad divas minūtes eikauta kungs zaļo vārdām. Paldies, un paldies Paloni kungam par um, labu sadarbību pie šī ziņojuma sastādīšanas par publiskajām finansēm. Es ceru, ka viss var pievienoties šī ziņojuma pamadomai. Situācija par publiskajām finansēm tiek ļoti labi prezentēta. Mēs visi zinām, kā publiskās finanses izskatās. Mums tagad jāpadomā, uh, kā tās ilgts, ilgtspējīgi reformēt, netērējot naudu neproduktīvajām aktivitātēm. Bet mēs zinām, ka Eirozonā 2013. gadā gaidām ekonomikas lejupslīde, un uh, tas ir saistīts ar uh, īstenoto taupības politiku. Līdz ar to mums uh, jādomā ne tikai par taupību, bet uh, arī par investīcijām izaugsmai Eiropā. Protams, mums nav vajadzīgas neproduktīvas investīcijas, bet gan tādas, kas novedīs pie vairāk izaugsmes. Un tad jautājums uh, Olijam Renam. Viņš saka, ka mēs uh, šos aspektus arī ņemam vērā un komisija strādā attiecīgi, bet uh, komisijas ieteikumos tas izskatās citādi. Lasot šos ieteikumus, uh, Es, eh, piemēram, eh, redzu, ka parlaments eh, vēlas pārlikt nodokļu iekasēšanu tā, lai labāk pasargātu vidi. Turklāt mēs pieprasām vairāk cīņas pret nodokļu nemaksāšanu, bet komisijas ieteikumos es neatrodu uh, attiecīgus grozījumu priekšlikumus. Līdz ar to komisija neiet mm, pietiekam tālu. Jā, investīcijas ir nepieciešamas, mm, bet mm, mums ir jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu un jāmazina neproduktīvi eh, izdevumi. Paldies, un tagad eh, Streičeka kungs EKR vārdā divas minūtes. Paldies, um, priekšsādātājs kundze. Es kritiski sakos uh, šajā plēnumā. Un um, šodien ievadā gan man jāsāk uh, nevis ar kritiku, bet ar uzslavu. Palone kungam viņa ziņojumā ir ietverts ļoti daudz labu un interesantu aspektu, ko varam atbalstīt. Tiešām es uh, vēlos jūs uzslavēt. Paloni kungs vēlas reformēt valsts pārvaldi, lai mazinātu administratīvos slogus. Birokrātijas mazināšana ir izšķirošs aspekts, un tam jāizskan parlamentā, jo arī parlaments rada daudzus administratīvus šķēršļus. Palonai kungs, um, vēlos um, uzslavēt jūs par uh, jūsu priekšlikumiem, lai mazinātu birokrātiju, lai netērētu tam lieko naudu. Turklāt Jūs runājāt par kvalifikāciju pielāgošanu darba tirgus vajadzībām, un tā arī ļoti pozitīva lieta. Man ļoti patīk jūsu piezīme par mazāk nodokļiem darbam un par mazāk izdevumiem neproduktīvajām lietām. Mēs vēlamies vairāk uzticēties privātu uzņēmumiem, regulēt mazāk. Es ceru, ka mums izdosies šos aspektus vēl detalizētāk izstrādāt. Ziņojums ir ļoti labs, es tiešām varu ļoti pozitīvi par to izteikties. Paldies Streičik kungam un tagad Tomas Hendels. Divas minūtes. Priekšstādātājs kundze, komisārkungs, kolēģis, kolēģi. Šie ziņojumā tiek uh, um, noliektas daudzas um, realitātes puses. Jā, te runa ir par um, makroekonomisko deficītu līdzsvarošanu, bet uh, tur arī izskan, uh, ka nesamērīga slodze uh, krīt um, uz neproduktīvo uh, investīciju mazināšanu. Uh, Turklāt budžeta konsolidācijas, um, pēc budžeta konsolidācijas radušās uh, finanšu problēmas, uh, kā ziņojumā netiek um, ņemts vērā. Un finanšu tirgo spekulācijas ir sāsinājušas uh, parādu situāciju dalību valstīs. Uh, kas arī neizskan ziņojumā. Mums eh, tagad eh, jāpalielina ieņēmumi, mums jāpalielina nodokļi tiem, kas eh, ļoti labi pelna, mums jāparādz sociālās garantijas, labāk jāpārvalda finanšu tirgi, mums jāinvestē izaugsmē, mums uh, jāierobežo nabadzība, mums jāpadomā par piemērotu pensionēšanas uh, vecumu un uh, mums uh, jāpārskata publisko izdevumu koncepcijam. Šis viss ziņojumā netiek ņemts vērā, tāpēc tas ir jānoraida. Uh, jo ar šo ziņojumu mēs apšaubām tādus mērķus kā sociālis taisnīgums, uh, uh, tiesību līdzvērtība un citi mērķi, kas uh, Eiropas Savienībā dominē. Paldies, um, Stolojana kungs. Divas minūtes. Paldies, um, priekšsēdētājs kundze. Palonē kungs ar savu ziņojumu par publiskajām finansēm stiprina mūsu pārliecību par to, ka esam uz pareizā ceļa. Dalībvalstis daudz ko dara, lai mazinātu deficītu. Tagad Eiropas Savienība ir vairāk instrumentu, lai dalībvalstis valstis labāk un ilgspējīgāk varētu pārvaldīt uh, publiskās finanses. Es vēlos uzsvērt Eiropas semestra svarīgumu. Tas ir īpaši svarīgs rīks, kas ir sevi pierādījis um, kā svarīgs un noderīgs. Solidaritāte Eiropas Savienībā spēlē izšķirošu lomu tieši budžeta konsolidācijas jomā, bet ko mums rāda realitāte, ir sekojoši. Katrai dalībvalstī ir uh, atbildība par uh, pašu finansēm, un no tā neviena valsts nevar izvairīties. Noslēgumā vēlos paust bažas par to, ka desmitiem miljonu uh, pilsoņiem dalībvalstīs eh, bija jācieš no ļoti stingriem taupības pasākumiem. Savukārt starptautiskie koncerni nemaksā nodokļus, un arī daži pilsoņi uh, izvairās no nodokļu maksāšanas, izmanto nodokļu paradīzes. Mēs gaidām rīcību no komisijas. Paldies, uh, eh, Hongok Kazaka kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies priekšsādātājas kundzem. Es um, vēlos uzslavēt referentu darbu. Darbs ir efektīvs un priekšlikumi konstruktīvi. Komisāra kungs, es uh, ceru, jūs to ņemsiet vērā. Parlaments, es ceru, pieņems šo ziņojumu ar lielu vairākumu. Šis ir kompromiss, kas ir ļoti labs progress pie mūsu darba par eh, budžeta politiku un tās konsolidāciju. Un tas ir labs solis uz priekšu pēc uh, taupības politikas, lai izkļūtu no krīzes. Šie pasākumi palīdzēs mums panākt um, nepieciešamo izaugsmi lai pārvarētu krīzi, kas turpinās no 2009. gada. Ļoti laba inici iniciatīva ir padarīt publiskās finanses par produktīvām, piemēram, ieviest nacionālas pensionēšanās sistēmas. Turklāt ziņojumā tiek pieprasīts publiskot hipotēzes par uh, dalībvalstu struktūrāliem deficītiem un multiplikatoru efektu. Ja mēs ļoti precīzi eh, tam eh, pieiesim, mums izdosies novērst ekonomisko recesiju. Un tāpēc eh, šis aspekts arī ļoti būtisks turpmākai konsolidācijai. Kaut arī pasaules finanšu iestādes um, atzīst um, to, kas uh, tiek ierosināts šajā ziņojumā, komisija pagadām vilcinās, un es ceru, ka uh, komisija ātri ies uz priekšu ar pārdomas um, atbalstu. Paldies, un tagad Torvalda kungs viena minūte. Paldies um, referenta kungam, un paldies viņam par konsekvenci. Dažreiz uh, grūti uh, atrast uh, problēmas sakni. Uh, Es teiktu, ka 73. gadā eh, Eiropā beidzās eh, labi laiki, un eh, kopš tā brīža visi meklē iemeslu tam, ka situācija pasliktinājusies un cenšas atgriezties pie iepriekšējās kārtības eh, tiek risināti tirzniecības eh, kari. Eh, tagad mums ir eiro, Eiropas Savienības valstīm ir mainījusies situācija attiecībā uz vajadzībām. Mēs redzam, šo ekonomikas lejupslīdi Grieķijā. Bezdarbs pieauga, sasniedz 56% uh, atsevišķās valstīs, un uh, valsts parādi arī aug. Paldies, un tagad Svinbarnas kundze viena minūte. Paldies, es uh, piekrītu Paloni kunga premisēm. Paldies viņam par darbu. Viņš ir veicis ļoti labu darbu analītisko darbus. Ceru, ka tieši reģionālie aspekti tiks ņemt vērā. Jāizvairās um, no nevajadzīgajām publiskajām finansēm, ļoti rūpīgi jāvērtē, kur investēt līdzekļus. Runa ir par uh, naudas uh, tērēšanu dārgajam militāriem aprīkojumam. Ja mēs uh, tam um, tērēsim naudu, ja mēs uh, Um, manā valstī iegādāsimies Kārdifas uh, lidostu un izmantosim, iztērēsim tam des, vairākus desmitus miljonu, es domāju, ka mums ir citas lidostas, ko varam izmantot un ka šo naudu varētu izmantot daudz efektīvāk. Mums uh, nav nepieciešami neefektīvi valdības projekti. Mums nodokļu maksātāja nauda ir jāizmanto gudrāk, investējot izaugsmē un darba vietās. Paldies, un Kleva Kekuškundze, pusotras minūtes. Gospodārskā, finanšā un bančā krīze, s katero se Eiropas. Paldies, priekšādātāji. Komisija, Eiropas Savienība pēdējos laik, gados ir sastapusies ar smagu krīzi finanšu jomā un arī ekonomikā, un tagad Eiropā notiek paralēli ekonomiskā un sociālā attīstība, un arvien lielākā skaitā dalībvalstu valda nestabilitāte. Palielinās bezdarbs, palielinās nabadzība, un fiskālās konsolidācijas politikas ir jāpielāgo atsevišķo valstu vajadzībām. Uh, Pat taupības pasākumiem ir jābūt saskanīgiem ar pasākumiem, kas ļautu atkal iedarbināt izaugsmi. Solidaritātei Eiropas līmenī ir jāizpaužās pievien, pielietojot efektīvus instrumentus, un mūsu uzmanības centrā ir jābūt jauniešiem, un viņiem jādod iespēja uh, piedalīties darba tirgu un palīdzēt izstrādāt turpmākā politiku arī ekonomikā. Par to arī šajā ziņojumā ir runa. Viens miljārds eiro tiek uh, iet zudumā nodokļu krāpniecības dēļ, tāpēc um, šis jautājums ir jārisina un par to jāturpina runāt. Paldies, Epinka kungs! Paldies priekšādātāji. Vispirms gribu teikt, ka kopumā Palānis kunga ziņojumu atbalstu dalībvalstīm ir vajadzīgas stratēģijas konsolidācijai. Un uh, valstu parāds šobrīd ir tāds, ka dalībvalstīm ir ļoti grūti kaut ko efektīvi izdarīt. Struktūrālajām reformām ir jāpanāk, lai dal darba tirgus kļūtu elastīgāks. Un es gribētu izcelt Francijas eh, darba ņēmēju organizāciju par tās efektīvo darbu. E-, makroekonomiskais un sociālais līdzsvara trūkums ir jākompensē piedāvājot darba garantijas jauniem cilvēkiem. Uh, Ļoti grūti gan ir atbal, apsolīt darba vietas, kuras nepastāv, un nepietiek tikai ar labiem solījumiem, rozā sapņiem, tāpēc mana grupa atturēsies balsojumā. Paldies, tagad brīvā mikrofona procedūra. Kompelas kundze. Pēdējo gadu noteikumi, notikumi ir ļoti labi atspoguļoti ziņojumā. Es piekrītu cita starpā formulējumam, ka dalībvalstīs situācija atšķiras, tāpēc ir vajadzīgas atšķirīgas stratēģijas atbilstoši valstu vajadzībām. Uh, jāvienojas par pasākumiem, kas atbilst dalībvalstu interesēm un uzņēmēju interesēm. Konsolidēšana ir ļoti principiāla, svarīga prasība, bet ar to nepietiek, lai atkal aktivizētu ekonomiku. Ir pieminēts nodokļu sloks, kas ir jāsamazina attiecībā uz darba spēku. Uh, uz darba algām, un manā valstī, Ungārijā, uzskata, ka solidaritāte ir jāinterpretē daudz plašāk. Nepietiek ar taupības un ierobežojošiem pasākumiem, kas tiek uzlikti iedzīvotājiem. Arī bankām un lielajiem uzņēmumiem ir jāsniedz savus ieguldījumus, bet mēs, es atbalstīšu ziņojumu. Paldies, Banki kungs! Paldies, priekšsēdētāji! komisāra kungs. Es pievienojos eh, tam, ko teica mana kolēģe. Paldies referentam par ziņojumu. Eh, budžeta stabilizācija ir būtisks elements krī, pārvarot krīzi, bet jāņem vērā arī tas, ka vienotas receptes visām Eiropas valstīm mums nav. Ja kādam, piemēram, ir kāda sirds eh, un asinsvadu slimība, viņš uh, tomēr viņa zāles tiek eh, pieskaņotas uh, arī viņa vecumam, vai tas ir jaunietis vai vecs cilvēks. Un runājot par tādiem striktiem monetārās politikas pasākumiem, jāsaka, ka tie nav sevi apliecinājuši vai atmaksājušies. Uh, lielāka vērība jāpievērš dalību valstīm, kas nav, kā piemēram Ungārija, rīkojušies saskaņā ar um, monetārā fonda, valūtas fonda ieteikumiem, runātāja tika pārtraukta. Cūberas kundze. Paldies, eh, priekšsādātāji. Bieži vien eh, tiek teikts, ka taupības politika iet roku rokā ar uh, izaugsmi, bet patiesība sākot, mēs ar šādiem lozungiem vienkārši cenšamies noslēpt to, cik nelāga situācija ir manā valstī, Portugālē. Tomēr mana valdība vēlētos doties vēl tālāk samazināt pensijas. Uh, samazināt sociālās garantijas, reformēt pensiju sistēmu un uh, samazināt algas, un kas viss beidzās ar bezdarba pieaugšanu un uh, situācijas nestabilizāciju. Tad vēl tiek ierosināta uh, privātu uzņēmumu Eh, eh, nacionalizācija, tie tiek pārņemti valsts īpašumā. Un tas varētu valsts sagrāt pavisam. Tālāk Paskas kungs. Paldies, priekšādētāji! rezolūcijas projekts par publiskajām finansēm EMS 2011. un 2012. gadā runā par būtiskām ekonomiskām problēmām Eirozonā, lai atjaunotu finanšu stabilitāti. Ir nepieciešams vienoties par efektīviem pasaukumiem un jāīsteno taupības pasākumu sevišķi Uh, izdevumu jomā ir jāsamazina uh, valsts administrācijas izmaksas, jāreformē, jāmodernizē pensiju sistēma un jānodrošina finanšu ilgtspējība. No otras puses ir jāpieņem pasākumi, kas ļautu nodrošināt nodokļu ieņēmumus, veicinot biznesu un nodarbinātību, piemēram, vienkāršojot noteikumus jaunu uzņēmumu dibināšanai un novēršot liekus šķēršļus attiecībā uz reglamentētām profesijām. Ir jādarbojas ļoti ātri, jo mūsu pilsoņi maksā ļoti augstu cenu par šo krīzi. Paldies par um, uzmanību. Tagad komisijas vicepriekšēdis Oli Rēns lūdzu. Thank you. Paldies! Paldies, priekšēdētājs kundze, godātie deputāti! Gribu vēlreiz pateikt paldies par šīm visnotaļ nopietnajām, interesantajām debatēm, kas veltītas interesantam jautājumam, jo augstais valstu parāda līmenis ir jautājums, kas mūs nodarbinās vēl kādu laiku. Kā es jau teicu ievada uzrunā, komentējot ziņojumu, publiskās finanses Eiropas Savienībā pamazām atkopjas, un tas pats sakāms arī par to, ka tirgi arvien vairāk izrāda uzticēšanos valdību politikai. Komisija uh, piemēro atšķirīgu pieju attiecībā uz konsultāciju dažādās dalībvalstīs, ņemot vērā galvenos izaicinājumus, kas ir vērojami katrā dalībvalstī, un ņem vērā um, kat, valsts vajadzības attiecībā uz fiskālo konsolidāciju. Daži no jums pieminēja pieminēja fiskālos multiplikatorus. Arī šeit tiek veikti vairāki pētījumi, ko īsteno Startautiskais valūtas fonds. E oktobrī iznāca pirmā pētījuma rezultāti, tie tika aktualizēti decembrī. Gribu teikt dažus vārdus par šiem pētījumiem. Mēs piekrītam Startautiskajam valūtas fondam attiecībā uz to, ka šie multiplikatori iegūs arvien lielāku nozīmi, ja budžeti, kad budžeti tieks kon, tiks konsolidēti. Mēs tāpat piekrītam arī tam, ka fiskālie multiplikatori atšķiras dalību valstīs un atšķiras arī atkarībā no ekonomiskā konteksta. Ņemot to visu vērā un uh, koncentrējoties trim galvenajiem uzdevumiem, analīzei un secinājumu analīzei, ko piedāvā valūtas fonds un arī komisija, mums nevajadzētu strīdiņu gaitā aizmirst par to, ka mums ir jāveido politika, arī ekonomiskā politika. Multiplikatoriem būs būtiska loma fiskālajā konsolidācijā un gan komisija, gan Startautiskais valūtas fonds uzskata, ka visbūtiskākā attīstība notika 2010. gadā, kad dalībvalsts īstenoja uh, fiskālās stimulēšanas pasākums. Un konsolidācija izpaužas dažādās formās. Otrs - multiplikatori ir būtisks faktors fiskālajā politikā un īstenojot plašu konsolidāciju ir iespējams, iespējams ka var sast, mēs sastapsimies arī ar dažiem tādiem kā trūkumiem, ko ir iespējams laicīgi novērst. fiskālā politika tiek kontrolēta krīzes, visā krīzes laikā, un es gribētu pieminēt to, ka 2011. gada rudenī Itālijā sastapās, Itālija sastapās ar situāciju, kurā fiskālā politika izpaudās tā, ka fiskālie mērķi tika tā kā vājināti. Un procentu likmes bija tik augstas, ka Un tas ļoti tieši ietekmē valsts parāda tendenci, attīstības tendenci. Un pēdējais, ko es gribētu teikt, ir acīm redzams. Akadēmiskie pētījumi liecina par to, ka valstu parāda līmeņi, ja tie ir pārāk augsti, kavē attīstību, kavē ekonomisko izaugsmi. Un līdz ar to um, tos ir nepieciešams regulēt. Eiropas Savienība Savienībā ekonomisko dinamiku. IKP uh, ļoti kūtrā attīstība ietekmē ļoti negatīvi. Tāpēc arī fiskālā konsolidācija paliek pasākums, ar ko mums turpmāk būs jānodarbojas. Un noslēgumā gribu pateikt, ka ir daudz diskutēts par to, vai mums vajadzētu tādus nominālus mērķus vai vairāk pievērsties struktūrāliem mērķiem. Un sākumā es jau sacīju, ka mums ir jāņem vērā valstu atšķirības, piemērojot fiskālo konsolidāciju, un katras valsts pūliņi atspoguļojas arī tādos, tos var izteikt arī struktūrālos iedzienos kritērijos, kas parāda, kā tiek samazināts parāds, kā tiek nostabilizēts budžets vidējā termiņā un jāņem vērā biznesa cikla tendences. Un tas nozīmē, ka ja ekonomiskā izaugsme tiešām apstājas, vai, vai kļūst negatīva dalība valstī, ir jāsaņem palīdzība, atbalsts struktūrālajām reformām. Un tas tika arī īstenots pagājušā gada attiecībā uz Spāniju, Portugālu un Grieķiju. Bet neraugoties uz to, gribu aicināt neaizmirst to, ka mūsu valstu parāda līmeņi ir ļoti augsti Mums ir jāturpina konsolidēt publiskie valstu izdevumi, neaizmirstot, ka tas labvēlīgi ietekmēs izaugsmi un nodarbinātību. Paldies, Paldies komisāram, un tagad atkal dosim vārdu referentam Alfredo Palonas kungam, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās kas izteicās gan tagad, gan arī tiem, kas izteicās debatēs, vēlētos pateikties arī ēnu referentiem. Jo šeit mēs runājam par ārkārtīgi nozīmīgu tēmu, un es pats uzskatu, ka neviens nevar um, noslēpt patieso situāciju. Es dzirdēju veselu virkni interesantu domu, kurus te izteica kolēģi, un es varu piekrist komisāram Rēnam, mēs nevaram tagad dusēt uz lauriem, jo krīze nekādā gadījumā vēl nav pārvarēta. Es arī dzirdēju šādu tādu kritiku, Tāpat eh, tika piesauktas dažādas zāles, lai izārstātu slimību, taču jāpatur prātā, ka reizēm medikamenti var būt letāli, un ar tiem ir jāpiesargājās. Komisāra kungam ir taisnība, budžeta konsultācija vēl ir nepieciešama. Tomēr par visu vēl mēs varam debatēt. Neviens nevar Uh, uzskatīt, ka nu viņam ir, uh, viņa rīcībā ir kāda panaceja, lai atrisinātu šo krīzi. Tomēr ir virkne kolēģu, kas uzskata, ka tiešām ir nepieciešams atrast līdzsvaru starp valsts izdevumiem un konsolidāciju, taču pieeja dažādās dalībvalstīs šim jautājumam ir ļoti atšķirīga. Jūs jau te piesaucāt uh, tādas valsts kā Īrija, Itālija, Spānija, Portugāla, Grieķija. Tas viss ir dienvidu valstis. Un taču tās domā ļoti atšķirīgi. Un um, tāpēc man šķiet ļoti svarīgi ir pieturēties pie diviem elementiem - budžeta konsultācija un izaugsme. Ja mēs uzstāsim tikai uz izaugsmi, tad mēs uh, riskējam ar to, ka varam pieņemt risinājumu, kas balstās tikai uz nodokļiem, un tādā veidā mēs iekļūsim aburtajā lokā, no kur pēc tam vairs nevarēsim izkļūt. Mums noteikti vajadzētu atbrīvoties no visādiem ideoloģiskiem uh, kavēkļiem. Paldies uh, uh, Palonas kungam. Līdz ar to debats ir beigušās par šo jautājumu. Balsosim par šo ziņojumu rīt pulksten 12. Nākamais darba kārtības jautājums ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Un te pirmais jautājums ir par valsts atbalsta modernizāciju. Vispirmkārtām es došu vārdu Sančesam Presēdo kungam, kas ir izstrādājis šo jautājumu. Paldies, priekšsādātāji!